Nākamais darbkārtības punkts ir mutiskais jautājums par izcelsmes vai izcelsmes vietas obligāto norādīšanu attiecībā uz konkrētiem pārtiks produktiem. Sāka priekšsēdz. Atvainojiet. Protams, Tagad būs komisijas paziņojums. Mūsu vietas komisārs Andriu Kaitis. Lūdzu, komisāri, dod jums vārdu. Thank you, dear chairman. Uh, Paldies priekšsēd, godējumie deputāti, es gribētu jums pateikties, kad devāt komisijai šo iespēju eh, veikt šo eh, viedokļu apmaiņu par šo ļoti svarīgo jautājumu eh, hidroelektrospēkstacijām. 40% no 40% atjaunīgo daļā hid, eh, Hesiem ir vislielākais, eh, Hes ir vislielākais ēst atjaunīgais energoresurs. Un eh, arī turpmāk droš, drošība, ilgtspējīga un konkurētspēja varēs tikt nodrošināt tikai ar Hes palīdzību. Komisija grib visiem elektroražotājiem dot vienlīdzīgu piekļuvi uh, elektroenerģijai no ūdens spēkstacijām, eh, pašvaldībām arī eh, ir jāvar šeit līdzdarboties eh, un arī patērētā intereses ir jāņem vērā. Komisija ļoti labi apzinās ekonomiskos, juridiskos, sociālos un vidas aspektus, kādi ir hidro elektrospekcijām dalību valstīm principā ir brīvi izvēl, izvēlēties savus uh, modeļus, kā izmantot hidroelektrospēkstacijas. Mēs to neapšaubām. Un arī dalību valstu uh, diskrecijā ir koncesija izsniegšana HESiem. Dalību valsts var uh, savas leģitimās intereses šādi aizstāvēt, taču arī jāņem respektē ēskumi, piemēram, ja dalībvalsts nolemi šādu spēkstacīdas spēcītī darināšanai koncesijas izdot, tad es likumi jāievēro. Tādējādi tiek nodrošināts ne tikai konkurences līmenis, bet arī vienlīdzība un caurspīdīgums starp ekonomiskiem darbojiem. Tādēļ Eiropas publiskā iepirkuma noteikumi ir um, jāņem e, vērā un um, e, jaunu koncesiju sniegšanu jau esošiem HESU operatoriem ir tikai pieļams zināmos gadījumos saskaņā ar ES likumiem. Nacionāla ES koncesiju režīmi ir e, tiem jāievēro ES e, enerģijas noteikumu, kā piemēram e, elektrības direktīvu. Konkurentspējas procedūras HESiem un ekonomisko operātoru godīgi attieksmi pret viņiem ir nepieciešama, lai mūsu enerģijas tirgi labdarbotos. He, koncesijas izsniegšanai HESiem dalībvalstīm jāievēro ES um, konkurences likumdošanu, e, e, proti arī valsts atbalsta likumu. E, ja ir dominējošs valsts uzņēmums, tās varētu pārkāpt konkurences likumdošanu, tādējādi radot nevienlīdzīgi konkurences apstākļus, ļaujot dominējušai valsts uzņēmumam palikt vai savā dominējušā stāvoklī vēl pat stiprināt to attiecīgajā elektroenerģijas tirgu. Uh, Eh, elektro, eh, HESU eh, koncesiju izsniegšana var tikt vērtēta kā valsts atbalsts, ja valsts resursi ir piedalās šajā procesā. Un tādēļ arī ir efekts uz tirdzniecību un konkurences skrupļojumu. Tādēļ HES koncesiju piesniegšana var būt ar valsts atbalstu tikai izpildot zināms priekšrotējums. Pirmkārt, ja valsts uh, gūst uh, ienākumu, varētu zaudēt ienākumus. Pretējā gadījumā otrkārt ir īpašs priekšrocība jādod eh, uzņēmam Un tātad tie ir apstākļi, kuros nav pieļaujami eh, šādas koncesijas. Un, un treškārt arī ir eh, tirdzniecības, eh, ietekmas tirdzniecību un uz tirgu, tātad tirgus kropļojumu. Liels, liels paldies, komisāra kungs. Tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Un pirmais būs Tajānī kungs ETP vārdā. Viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs. Hidroelektroenerģijas nozara ir ārkārtīgi būtiska, lai sasniegtu dekarbonizācijas mērķus un pabeigtu iekšējo tirgu. Situācija ar koncesijām Eiropā tomēr nav viendabīga. Ir valstis ar koncesijām, ir um, valstis, kurās uh, koncesijas tiek piešķirtas bez termiņa, citās tās tiek atjaunotas. Un tas nozīmē, ka operatoriem nav vienlīdzīgi spēles noteikumi, tas ietekmē arī konkurētspēju. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt regulatīvo satveru, kas būtu viendabīgs, lai mēs vēlētos nodrošināt visiem vienādu pieeju tirgumu, godīgu konkurenci. Šīs diskusijas uh, cēlonis eh, bija mm, komisijas paziņojums, un tāpēc mēs gribētu uh, zināt, kā komisija vēlētos nodrošināt eh, konverģenci hidroelektroenerģijas nozarē un uh, kādas tam varētu būt sekas attiecībā uz koncesiju procedūru, kā ir iespējams uh, spēlēt uh, komisijai aktīvāku lomu šajā nozarē, kā nodrošināt konkurences noteikumu ievērošanu jo tad ir pārāk daudz koncesiju šajā sektorā. Tas nozīmē, ka šobrīd būtu īstais laiks grozīt konkurences noteikumus. Šiem noteikumiem ir jābūt tādiem, ka tie mm, nāk par labu uzņēmumiem, it īpaši MVU, un nevis eh, tā, ka notiek kaut kādas abstraktas eh, procedūras, kas traucē caurskatāmībai un Eiropas konkurētspējai. Komisāra kungs, es zinu, ka jūs, protams, neesat atbildīgs par šo jomu. Jūs vienkārši esat šeit šodien klāt, klātesošais komisārs, tā nav jūsu kompetences joma, bet es gribētu jūs aicināt, lai komisija spēcīgāk iestātos par šo jomu, jo uh, tikai pasākumi, pasākumi līdz, šim, līdz šim nav pietiekami. Tālāk. Uh, Došu vārdu Tālijas kundze, kungam. Es uh, neskaidrošu, cik būtiska šī nozara ir ekonomikai. Tas jau tika norādīts. Un, tie, protams, ir abstrakti punkti, kas neatspoguļo nozares realitāti, bet uh, ir jālikvidē šķēršļi. Pirmkārt, uh, dažādība koncesiju režīmos dažādās uh, valstīs, iespējas izmantot hidroelektroenerģijas resursus, jo pretējā gadījumā tas radīs konkurences uh, kropļojumus un mazinās uh, investi piekļuvi investīcijām. Otrakārt, komisija ir atšķirīgas uh, pieejas. Uh, Eh, atsevišķās jomās. Piemēram, viens eh, ģenerāla direktorāts eh, dara ko vienu, cits ģenerāla direktorāts dara ko citu. Bieži šie pasākumi ir nesaskaņoti un neproduktīvi, nav saskaņotas pieejas, un tāpēc mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka dažas valstis, piemēram, manējā, ir nonākuši situācijā, ka mums draudz sodi, jo mēs uh, neesam pieņēmuši pasākums, lai deli, deliberalizētu tirgu. Citur uh, ir eh, obligāti konkursi koncesiju izsludināšanai, bet eh, šīs valstis netiek kritizētas. Komisāri, es eh, nekritizēju tieši jūs, bet kolēģiju ir nepieciešams saskaņots leģislatīvais satvers, jo pretējā gadījumā mēs nenonāksim pie reālas konkurences un reāla vienotā tirgus. Un ir nepieciešama arī vienota pieeja pārkāpumiem. Uh, Eiropa izskatās slikti, ja pret dažādām valstīm ir dažādas pieejas, un ja viens ģenerāla direktorāts ir eh, dara, ko grib, un otrs dara eh, kaut ko pretējo. Paldies, tālāk Aldis grupas vārdā Selimoviča kungs. Paldies, eh, priekšsādētāji. Kopš es e delegācija izstrādāja enerģijas savienības stratēģiju 2015. gadā, mēs zinām, ka visiem ir jābūt uh, drošai piekļuvē, ilgspējīgai un konkurētspējīgai enerģijai. Ir mm, būtiski, lai šajā īpatsvarā ietilptu arī hidroelektroenerģija. Un mm, pašlaik tā sastāda 60%, 2008. gadā tie bija tikai 10%. Mēs nevarēsim izpildīt vajadzības eh, pēc enerģijas, ja nevarēsim pārvaldīt enerģijas resursus labāk. Ir jādomā arī par to, kā attīstīt hidroelektroenerģijas izmantošanu, piemēram, um, Bosnijā, Albānijā un citur. 35%. Albānijā, piemēram, uh, tie 35%, Bosnijā 37%, Tāpēc es te nerunāju tikai par labāku regulējumu un esošo resursu sasaistīšanu, bet ir jāraugās arī uz mūsu kaimiņiem, lai mēs sasniegtu elektro, energoenerģijas mērķus. Mums ir jābūt eh, spēcīgākiem, turoties kopā, un tas attiecās it īpaši uz hidroelektroenerģiju. Liels paldies! Eh, tālāk eh, GOE NGL grupas vārdā vārds Palomai Lopesai Bermeho. Pusotra minūte, lūdzu. Gracias. Paldies, priekšsādātāji. Mani priecē tas, ka man ir dota iespēja iesaistīties šajā diskusijā, jo es jau divas reizes esmu uzdevusi jautājumus rakstiski par konfesijām. Uh, Spānijas hidroelektroenerģijas nozarē, un komisija man ir sacījusi, ka tā par to nav informācijas. Man tieši šeit interesē konkurences formas. Hidroelektroenerģijas skaitļi ļoti bieži ir pārspīlēti salīdzinājumā ar investīciju līmeņiem. Arī tālāk nododot koncesijas sabiedriskajā sektorā Komisija dažās jomās darbojas ļoti aktīvi, bet uh, šķiet, ka šeit tā nevēlas saskatīt problēmu, ko hidroelektroenerģijas nozara rada patērētājiem. Piemēram, sodi par hidroelektroenerģijas taktisko izmantojumu, tirgus manipulēšanu. Es domāju, ka šeit varētu rasties iespējas, ka regulējums Spānijā nāk par labu lielajiem ražotājiem, un par to mēs sūdzamies. Es esmu pārliecināta, ka hidroelektroenerģija varētu spēlēt ļoti būtisku lomu pārējā uz atjaunojumiem elektroenerģijas resursi, resursiem, un ražošana ir drīzāk jāpielāgo pieprasījumam. Un tieši tāpēc hidroelektroenerģija var būt īpaši svarīga ir jāraugās arī šīs nozares ietekme uz uh, ekosistēmām un lauksaimniecību, kas uh, ir problemātiskas jomas. Tāpēc ir nepieciešama labāka koordinācija starp uh, dažādajām mm, aģentūru un uh, ģenerāla direktorāta aktivitātēm. Ceru, ka komisija šajā virzienā strādās. Zaļo vārdā vārds Mišelē arī vazīm. Viena minūte, lūdzu priekšsādātāji. Eh, elektro, hidroelektroenerģija ir eh, īsta bagātība katrai Eiropas valstī. Tā ļauj ražot elektriju, elektroenerģiju, bet tā veido arī ainavu un tam līdzīgi. Un eh, tāpēc šeit uz spēles ir ne tikai elektroenerģija, bet arī drošība mm, tiem cilvēkiem, kas dzīvo pie upju basēniem. Un, koncesijas neļauj saprast, vai operators ir publisks vai privāts. E, vienalga gribētos zināt, e, kādu pievienoto vērtību e, varētu sniegt jauni koncesionāri un kā tieši viņi nodrošinās pievienoto kopējo vērtību. Tas ir jāraugās kontekstā arī ar konkurences noteikumiem un koncesiju atjaunošanu globāla pieeja šim jautājumam varētu apdraudēt pieeju šim, glo šim globālajiem resursam. Ir nepieciešams nodrošināt um, uh, labāku hidroelektroenerģijas uh, resursu koordinēšanu, un uh, izskatās, ka komisija te dos priekšroku atsevišķiem uh, nozares spēlētājiem. Merci, madame deputē. Paldies. FD, e, FDD grupas vārdā um, Rožē Helmers. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, ļoti bieži esmu dzirdējis um, argumentus pret vēja un saules enerģiju, bet uh, Tāpēc ir um, patīkami pārmaiņas pēc kaut ko dzirdēt par hidroelektroenerģiju. Tas ir prognozējami, tas ir lēti, tas ir. To ir iespējams ražot bez subsīdijām. Faktiski visās jomās tas ir reāls, uh, reāls pretstats uh, saules un vēja enerģijai, kur pēdējo gadu laikā mēs esam ieguldījuši plašas resursus, paaugstinot uh, enerģijas cenas un liekot energo uh, intensīviem uzņēmumiem pārcelties no Eiropas kur citur. Un tāpēc ir jādomā par piemērotām vietām, piemērotu topogrāfiju, harmonizētiem noteikumiem hidroelektroenerģijas ražošanas uh, projektu atļauju izsniegšanai. Un manā valstī apvienotajā karalistē tā ir nacionālā bagātība. Mēs darīsim visu, lai pasargātu šos aktīvus no Briseles kontrolas. Paldies, eh, Helmera kungs. Tagad vārds Krišānam Kāriņam. Pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, iedomājamies, noskan zvans. Boks laukumā iznāk divi bokseri. Viens pacēlis abas rokas, otrs pacēlis vienu roku, jo otrā roka viņam ir sasieta aiz muguras šādā situācijā mēs visi tūlīt kliegtu tā nav godīga konkurence. bet draugi mīļie kas mums ir šobrīd elektrības tirgū elektroenerģijas tirgū faktiski tieši kas saistās ar hidroenerģiju? mums dažādās valstīs ir dažādi noteikumi kas attiecās tieši uz šo elektrības ražošanu. tā grūtība ir ka elektrība brīvi plūst pāri valstu robežām bet konkurence tiek kropļota jo noteikumi ir dažādi. tātad mums ir dažādas subsīdijas varbūt mazām hidroelektrostacijām vai lielām ir vai nav katrā valstī atšķirīgas atļauju sistēmas mums atšķirās eh, investīciju prasības mums atšķirās vai tur ir vajadzīgi zivīm ceļi vai nav vajadzīgi un tā tālāk bet elektrība plūst pāri valstu robežām. tas ir tā kā boksers kas cīnās ar vienu roku otrroka sasiet bet otram nav rokas sasietas. tātad ja mēs gribam veidot godīgu un konkurētspējīgu elektroenerģijas tirgu eiropā mums ir jāveido vienādi spēles noteikumi visiem mums ir jāatcien bokseriem abas rokas. paldies par uzmanību. Paldies! Paldies! Žants Pauls Deneno, pusotra minūte, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātājs. Šis eh, mutiskais jautājums par hidroelektroenerģijas eh, nozare Eiropā. Es vēlējos eh, pievērst komisijas uzmanību hidroelektroenerģijas būtiskajai lomai, jo tā ir uzkrājama un atjaunojama enerģija kas uh, palīdz dekarbonizēt mūsu ekonomiku, nodrošināt uh, Eiropas uh, ekonomikas uh, neatkarību elektroenerģijas jomā, bet uh, tā palīdz arī veikt uh, teritoriālu plānošanu un uh, ir jā, jānodrošina, ka uh, tā palīdz uh, nodrošināt navigācijas pakalpojumus, transporta pakalpojumus, uh, dažādi veicina teritoriālo kohēziju, tāpēc ir nepieciešams eh, padarīt skaidrāku situāciju šajā nozarē, ņemot vērā, cik ļoti atšķirās regulējumi dažādās dalībvalstīs, ko parāda eh, Florences eh, regulējums, skolas pētījumi Šeit eh, pastāv lieli konkurences, dažās eh, valstīs pastāv lieli konkurences kropļojumi, citur tā nav, un tas eh, draud destabilizēt sistēmu, tāpēc es aicinātu iz, komisiju izanalizēt situāciju, lai nepavērtu ceļu tādai politikai, kas kaitētu Eiropas energopolitikai. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, Bilbao Barandikas kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Eiropa ir uh, pasaules reģions, kurā ir daudz ūdens krājumu, kaut arī daudzas spēkstacijas tagad vajadzētu tehniski uzlabot, jo tās ir vecas, un jebkurā ja gadījumā tā ir iespēja. Šis atjaunojamās enerģijas veids ir īpaši vērtīgs, jo tā ir uh, atjaunojama un tieši izmantojama tad, kad tā ir vajadzīga, kad ir pieprasījums, tad arī strāvu var ražot. Un tādēļ eh, hidroenerģija ir jābūt eh, prioritātei Eiropā. Problēma ir ar to, ka nav vienāda noteikuma Eiropā. Ir eh, gan piekļuvē, gan koncesijām, gan ūdens izmantošanas tiesībām ir atšķirīgi noteikumi. Tāpat ir arī problēmas maksājuma procedūrās Mums ir vajadzīga administratīva un likuma noteikumi, kas eh, atvieglotu sadarbību Eiropā. Mēs Spānijā esam īpaši sarežģītā situācijā. Tas ir kā lamatas, eh, un tas ir saistīts ar to, kā tiek atbalstīts atjaunamās enerģijas, un tas rada sliktāku situāciju patērētājiem, un ir sarežģīti pielāgoties, eh, saskaņot pieprasījumu piedāvājumu. Un tādēļ liela nedrošība, neskaidrība ir jāsadarbojas kopā ar ražotājiem un ar licenču izdevējiem, lai mēs Eiropā varētu panākt vienot standārtus. Tagad eh, vārds Fransuāzē Grostetē. Paldies, priekšnādātājiem. Tā kā 60% um, um, elektroenerģijas tirgus nodrošina hidroelektroenerģiju, tas ir eh, lielākais tirgus un mm, tā ir eh, nepārceļama industrija. Tā nodrošina mm, dažādas eh, iespējas urbānajām, lauku reģioniem, kalnu reģioniem, tāpēc ir nepieciešams glabāt arī mūsu mm, ainavisko mantojumu, vienlaikus nodrošinot vietējās enerģijas vajadzības. Turklāt tā palīdz arī de dekarbonizācijai, kas perfekti ierakstās Eiropas vīdes politikā, bet mēs runājam tikai ne par. Um, Mēs, tā, mums jāatcerās, ka tā ir vienīgā nozare, kas ļauj nodrošināt enerģijas uzkrāšanu, tāpēc uh, nevajadzētu regulējumu šajā ziņā pārsteig, pārsteigties. Un Francijā daudz, daudz viet mēs, eh, diemžēl, to neesam ņēmuši vērā, tāpēc vajadzētu izvairīties par, visu, par katru cenu, ka tiek bremzētas investīcijas šajā sektorā, jo mēs zinām, ka investori jau tagad nav noskaņoti pietiekami pozitīvi. Atsevišķās valstīs eh, konkurence pat nav iespējama, un tieši tāpēc eh, um, centieni atsevišķās um, valstīs šajā ziņā nav bijuši pietiekami. Un kā gan mēs eh, varam veicināt šo, šīs nozars attīstību, ja, piemēram, kalnu reģionos pastāv būtiskas bāžas? Deputy Jā, paldies. Tagad vārds Šanam Kellijam uz pusotru minūtu lūdzu. Jā, priekšādātā ļoti jauka, ka mums ir šīs diskusijas šo vakar par šo ļoti svarīgo jomu atjaunamas enerģijas. Mums ir jau simtgadīga pieredze šajā jomā un uh, tā ir iespēja ražot uh, enerģiju starp 80 un 95% tas ļoti tīrs enerģijas avots, un tas varētu spēlēt ļoti lielu lomu, lai mēs sasniegtu mūsu nu, klimata aizsardzības mēķus. Hidroenerģija Eiropas Savienībā sniedz arī milzīgu iekūdījumu enerģijas uh, kopumā. 24 miljārdi gadā varētu būt ietaupījumi, ja neizmantot fosilās enerģijas uh, un uh, varētu izveidoties nārkārtīgi milzīga emisija daudzuma. Eiropas Savienība vēlas uh, izmantot uh, atjaunojas enerģijas ne tikai kā reakciju uz klimata izmaiņām, bet arī lietaupīt šos uh, 24 uh, miljonus eiro, un uh, hidroenerģija tam visam ir ideāls papildinājums, kad spīd saule un uh, pūš vējš, uh, tad uh, var uh, palielināt ūdens uh, līmeni, lai uh, nodrošināt situāciju, kad eh, nav saule un nepūš vējš un ir eh, jānodrošina efektīva glabāšana, bet eh, ūdens spēks ir vienīgā enerģijas veids, kas ir ļoti izdevīgi par izmaksām. Tas sniedz gan elastību, gan iespēju, gan arī izcilas izmaksu proporcijas. Nu, kāda ir saglabāšana, tas ir atkarīgs viss no cenām. Jaunajam elektrības tirgum ir jādod tāda situācija, ka uh, ir jābūt eh, lielai elastībai un eh, liels paldies. Eh, un tagad vārds ir Salīnī. Kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos uh, izteikt divas tādas konkrētas idejas. Tā kā jau ir vēlas vakars, gribu runāt ļoti īsi. Uh, Komisijai tas ir jāzina, ka ir ļoti daudz eh, dažādas iespējas Eiropā, kā dot eh, piešķirt koncesijas. Ir valstis, kurās tika izsludināti konkursi, ir eh, valstis, kurās ir konkursi, bet pēc tam var pagarināt koncesijas. Un tad notiek jauns konkursi piepirkums. Tad ir arī citas valstis, kur, kad beidzas koncesija, tad atkal ir jauns konkurss tad ir eh, juridiska un ekonomiska problēma, un komisija to vēl nav īsti izpratusi. Ja investīciju amortizācija ilgst ilgāk nekā koncesija, tad taču ir normāli, ka koncesijas beigās ir eh, atlikusi amortizācija. Tas nozīmē, ka tas, kas uzvarē, uzvar uh, konkursā, uh, šo atlikušo amortizāciju jāmaksā iepriekšējiem koncesijas īpašnie, īpašniekam. Tas ir ļoti vienkārši koncepcija, bet komisija to nav sapratusi. Tādēļ tā ir sodījusi tās valsts, kuras izmanto šo noteikumu, kaut arī tas ir ļoti skaidrs, caurskatāms noteikums, kas ir konkurencē draudzīgs. Es uzskatu, ka ir pareizi atbalstīt tos, kas investē, bet ir arī svarīgi atbalsta tos, kas brīvā konkurencē pieņem lēmumu nodrošināt normālus tirkus nosacījumus. Būtu ļoti labi, ja komisija to saprastu. Jā, paldies salieniekungam. Un uh, tagad vārds uh, deputātam Lavijām. Lūdzu. Priekšādātāji kungs, komisāra kungs, mēs šeit runājam par tematu šodien, kam ir īpaši nozīme. Uh, mēs Parīzē globālā līmenī vienojāmies par saistībām, proti būtiski ierobežot klimata pārmaiņas. Un šeit mēs redzam nepieciešamību izmantot uh, alternatīvas enerģijas veidus, enerģijas, kas izraisa mazas CO2 izmešas. Un tieši tāda ir hidroenerģija. Tas sniedz iespēju mums arī uh, panākt eh, elastīgumu ražošanas procesā, bet hidroenerģija Eiropā ir apdraudēta, jo pastāv risks, ka nebūs jaunas investīcijas, ka vecās investīcijas netiks atjaunotas, jo nav vienota tiesiskā ietvara. Vairāk kolēģi runāja par eh, konkurences kropļojumu, un tā ir lielākā problēma arī tādēļ, ka nav iespējams, ka vienā un tajā pašā tirgu šeit, enerģijas iekšējā tirgu Eiropā, būtu kāds, kas eh, saglabātu privileģētu pozīciju un izmanto tās iespējas, ko piedāvā nacionālās tirgus, bet tad viņiem nav iespēja doties uz citiem tirgiem. Ja nacionālās tirgus eh, nav atvērsta un uh, iespēja doties kaut kur citur. Tādēļ mums ir vajadzīgs vienots likumkopums, noteikuмкopums, lai būtu vienāda situācija visiem, kas nodrošinātu konkurenci un uh, veicinātu investīcijas. Jā, paldies Levijas kungam. For... Un tagad ir laiks brīvā mikrofona procedūrē. Pirmais runātājs. Mišēls Dantēns, lūdzu. Jā, paldies, priekšēdētāji. Cienījamies komisāra kungs. Dambis kalpo tam, lai ražotu enerģiju, bet tas ir arī instruments, lai pārvaldītu reģionu, tas palielina reģionu pievilcību, tas ir uh, kaut kas, kas attiec tiešā veidā uz vietējiem iedzīvotājiem. Un uh, nesakritība starp uh, dažādām ģenerāla direkcijām komisijā, tam nevajadzētu turpināt pastāvēt. Mums ir vajadzīgs vienots stāsts, mums ir vajadzīga saskaņotība starp eh, enerģiju un konkurences politiku. Hidroenerģijas izmantošana Eiropā ir daudzveidīga, mums ir vajadzīgs ietvars, kas visiem būtu skaidrs, saprotams, ko varētu visi izmantot un kas sniegt ieguldījumu, lai hidroenerģija arī būtu Eiropas līmeņa joma. Paldies deputātu kungam. Tagad eh, Notis Marijas kungs. Jā, paldies priekšēdētāju. Hidroenerģijas sektors. Tam ir liela daļa kopēnerģijas sektorā gan Grieķijā, gan Eiropā vairāk kā 80 tūkstoši cilvēku tur strādā. Un gadiem ilgi tā ir bijusi tāds kā pirmais atjaunamais enerģijas avots, un tas uh, palīdzēs sasniegt mērķus, kas ir nosprost apvārsnē 2020. Bet Grieķijā, pamatoties trojkas darbību un valdības darbību, valsts enerģijas koncerts ir pārdots. Hidroenerģija ir tāds ļoti vēlams enerģijas avots, bet ir jābūt investīcijiem, lai būtu konkurence, ir jāinvestē inovācijās, un uh, runa ir arī par to, ka ir jāņem vērā arī vidas ietekme, bet šīs investīcijas nekad uh, neiegūda privātas personas, jo viņi vienmēr grib tikai ātru pēļņu. Tādēļ Grieķu dambļi ir, uh, tiem ir jāpaliek valsts īpašumā jo trojkas mērķis ir tikai izmantot tautu. Jā, paldies. Tagad eh, vārds eh, komisāram Andru Kaita kungam, lūdzu. Thank you, dear president. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamā deputāti, sirsnīgs paldies par ļoti vērtīgajām debatēm. Hidroenerģijas ir eh, tīrs atjaunamais enerģijas veids, tas ir svarīgs sektors Eiropas Savienībā. Bet uh, eh, dalību valstu noteikumu atšķirība tomēr pastāv, un tas ir jāatzīst. Nacionālie režīmi par hidroenerģijas eh, koncesijām ir jāharmonizē, jāpiemēro Eiropas normām komisija strādās, lai nodrošinātu integrētu enerģētikas tirgu, kur enerģijas drošums ir garantēts. Komisija pašlaik raugās uz uh, autorizācijām koncesijām vairākās dalību valstīs. Ir jau uzsāktas pārkāpuma procedūras. Un, ja būs šādi vairāk pārkāpumi, iekļā, ieskaitot koncesiju direktīvu, pakāpojumu direktīvu un uh, konkurences noteikumus. Daži jums pieminēja, ka komisija teica, ka, nu, nu ka komisija nav nodrošināta pietiekama sadarbība. Nē, ir uh, sadarbība starp uh, ģenerāla direktorātiem konkurences. Uh, ģenerāla direktorātu, enerģētikas de, eh, direktorātu un citiem komisija raugās uz eh, dalībvalstu regulējumiem, un mums ir jānodrošina arī atbilstība piemērojumiem Eiropas uh, likumiem. Jā, paldies. Lies paldies, un paldies arī komisāram par uh, izteikumiem, un kā